Tagad jautājums, kuriem jāatbild mutiski. Jautājums komisijai. Finanšu pakalpojumu virzības trūkums padomē un komisijas kavēšanās atsevišķu priekšlikumu pieņemšanā. Vēl gribu jums paziņot pirms sākam diskusijas, ka šajā diskusijā nav paredzēta zilās kartas izmantošana, un tagad uzreiz došu vārdu Šāran Bolas kundzei 5 minūtes. Paldies. Šī mandāta ietvaros mēs mm, aplūdināja ar finanšu pakalpojumu likumdošanas aktiem no komisijas. Mēs runājam par finanšu pakalpojumiem, par finanšu uzraudzības iestādi Eiropā, par pasākumiem, lai pasargātu bankas, depozītus un noguldītājus. Un ir paredzēta vēl papildu aizsardzības mehānismi, kas mm, vēl jāsagaida. Kopumā tie ir vairāk par 40 tiesību aktiem. Uh, kas apraksta visdažādākos mehānismus. Ekon jau sen ir pieprasījusi ietekmes novērtējumu šai likumdošanai. Un tagad um, mēs vēlamies atgādināt komisijai par apņemšanos veikt izmaksu efektivitātes analīzi pasākumiem, kas tikšu pieņemti kopš finanšu krīzes sākuma. Tagad ir jāplēš iniciatīva un jāpabeidz uh, pirms šī sasaukuma beigām. Jūs apzināties, komisāra kungs, ka ekon komiteja pati veikusi savu izmeklēšanu un um, pašlaik ievāc pierādījums. Tad divas lietas jāizceļ. Daudzi priekšlikumi uh, tika izskatīti komisijā ilgāk nekā bija paredzēts. Ir um, daži attaisnojumi, bet uh, fakts paliek uh, fakts. Parlaments um, vēlējās eh, strīdu izšķēršanas mehānismu daudz agrāk, kā arī mm, daudz agrāk bija jāpabeidz akts par juridisko drošību. Nākamais jautājums, kas jāizceļ. Parlaments strādā ļoti ātri un godprātīgi, palīdz komisija ar konsultācijām, ar eh, informāciju, un eh, padome, diemžēl, atpaliek. Un tagad eh, mums ir svarīgi priekšlikumi uz galda, bet tie nevar tikt izskatīti trialogu ietvaros. Ir arī citi aspekti, kur padome nevar vienoties savā starpā, un tāpēc visu laiku atceļ šo lietu izskatīšanu. Piemēram, mm, tā pati MIFID direktīva. Līdz ar to mēs aicinām padomi panākt nepieciešamu progresu, lai uh, mums viss izdotos trilogā. Es atgādinu, mēs uh, negribēsim tagad atkāpties tādēļ, ka padomē lūk jāsaglabā šis um, jūtīgais līdzsvars. Gluži otrādi, mēs uzstāsim uz mūsu nostāju. Tagad ekon koordinatoru sanāksmē vakar mēs uh, visi piekritam, ka neskatoties uz vēlēšanām, mēs neatkāpsimies, mēs turpināsim cītīgi strādāt pie visiem dosijiem. Mm, papildu pirmiem lasējumiem izskatīsim visus pārējos priekšlikumus, kas ir uz galda. Saprotu, ka, jāno, ka jānosaka prioritātes Un uh, saprotu, ka labāk ir paveikt vienu lietu labi, nekā uzsākt daudzas lietas un nepabeigt neko. Bet uh, es uzskatu, ka mums ir uzdevums panākt pēc iespējas vairāk vēl šajā sasaukuma periodā. Banku savienība ir prioritāte stabilitātei bankām un valstīm. Līdz ar to mēs aicinām komisiju ātri pieņemt priekšlikumu vienotajam strīdu izšķiršanas mehānismam. Tagad um, mums tālāk jāstrādā pie kapitāla prasībām un um, pie banku struktūrālajām reformām. Un turklāt mums um, jāpiestrādā arī pie vērtspapīru uh, direktīvas. Un tagad nākot Lietuvas prezidentūrai, mums jānosaka uh, kā prioritāti piekļuvi pie bankas kontiem. Mēs uh, daudz laika pavadām uh, izskatot uh, lielu uzņēmumu problēmas, un tagad mums jāpierāda, ka mēs rūpējamies par visiem pilsoņiem, nodrošinot piekļuvi tādai vitālai lietai kā bankas konts. Padomēji, te tiešām jāpārvar savas domstarpības un jāiet uz priekšu. Tas tiešām ir jādara. Per il Consiglio la parola al ministro Creighton. Paldies. Tagad uh, padonas vārdā ministra Kreitāna. Members. Un mm, paldies. Priekšsēdētāja, priekšsēdētājs kundze, kolēģi, man īpaši prieks šodien izteikties par šo jautājumu un precizēt vairākas lietas. Es domāju, ka tas ļaus mums visiem iet uz priekšu. Es gan nevaru piekrist premisei, kas te tikusi prezentēta. Nevar teikt, ka padome nav panākusi progresu pie finanšu pakalpojumu jautājumiem. Padome turpina cītīgi strādāt un ir panākusi labu progresu. Mēs, protams, pirmo prioritāti piešķiram uh, banku Mm, savienībai un darbam pie drošākām bankām. Tas ir svarīgi arī finanšu krīzes apstākļos. Un kas mums tagad ir panākts? Mums ir politiskā vienošanās par diviem uh, pamat um, blokiem banku sektorā. Um, mums uh, ir panākta uh, vienošanās par kapitalprasību direktīvu un regulu un banku darbību. Uh, Mums ir vairāki likumdošanas akti, kas ar to ir saistīti, un tie mums jau no paša prezentūras sākuma bijuši prioritāte. Es zinu, ka parlaments eh, balsošana par SSM eh, pakotni ir atlicis. Es ceru, ka šis lēmums neapgrūtinās eh, turpmāko darbu. Es zinu abām iestādēm ir jāsadarbos arī turpmāk, kaut arī sarunas nav bijušas vieglas, bet aprīlī ir panākt vienošanās uh, par um, hipotekāriem kredītiem. Tas atvieglos darbību šajā sektorā visur Eiropā. Es ceru, ka šo direktīvu pieņems parlamenta pirmajā lasījumā un um, tiks respektēts te noteikumi, kas ir izklāstīti 2011. gada deklarācijā un skaidrojošajā dokumentā. Tāpat ir panāks progress pie caurskatāmības direktīvas. Tas ļaus labāk regulēt tirgu un uzņēmumus tajā, arī MVU sektoru. Paldies parlamentam par lielisku sadarbību pie šī dosjē un pie citiem dosjiem, kas mums ir tikpat svarīgi. Jāatzīst, ka mēs esam konfrontēti ar daudziem izaicinājumiem. Finanšu pakalpojumu sektorā uz galda mums ir ap 20 priekšlikumiem. Un, jā, vienojoties par vienu priekšlikumu, uh, uz galda nonāk vēl pieci. Uh, komisārs Barņē uh, teica, ka, protams, mums uh, nav cits izvēles, mums uh, jāturpina izstrādāt jaunie priekšlikumi, mm, bet uh, ir arī skaidrs, ka, ja mums ir šie jaunie priekšlikumi, uh, Mums par tiem ir jādiskutē, nepieciešams atvērtas publiskas diskusijas, lai tas uzlabotu. Šeit mums jāizmanto dalībvalstu ekspertīze. Vēlamies augstas kvalitātes likumdošanu, kas būtu realistiska, efektīva un operatīva. Vēlamies ātrus risinājumus, bet nevēlamies upurēt uh, kvalitāti par labu kvantitāti. Es domāju, ka tā ir laba pieeja. Viens piemērs ir um, uh, finanšu pakalpojumu direktīvas pārskatīšanas procesu. Uh, tas ir stūrakmens G20 rekomendācijām finanšu tirgu operētspējai. Tagad um, finanšu pakalpojumu direktīva ir jāaktualizē, ņemot vērā pēdējās attīstības šajā sektorā. Šīs direktīvas nozīmīgums um, nedrīkst būt novērtēts par zemu. Un, tās mums tiešām jāizdara pareizi. Un, līdz ar to padomē ir pie tā jāpiestrādā, un to nevar paveikt vienas naktas laikā. Tad um, mums ir arī sarunas par um, noguldījumu garantiju schēmām. Mēs um, izskatām vairākus priekšlikumus par, um, un šķiet, ka uh, pagaidām vairāk priekšlikumi ir pretrunīgi, jo uh, Vienā priekšlikumā uh, runa ir par viena fonda izveidošanu visiem instrumentiem, savukārt um, citos runa ir par atsevišķiem fondiem, atsevišķiem instrumentiem. Uh, es redzu, ka 2012. gada februārī uh, parlaments nāca klājā ar vienu atzinumu šajā jomā, un padoma turpina strādāt. Uh, runājot par investīciju kompensāciju schēmām un um, to saikni ar noguldījumu direktīvu, te mums vēl jānogaida turpmākas progresa par maksāt spēju divi. Mums jāievēro piesardzības princips un uh, jāveic um, uz risku bāzēts novērtējums. Šeit mēs vēl nevaram nākt klājā ar rekomendācijām, jo sagaidām ex ante ietekmes novērtējumu, kas tika pasūtīts pagājušajā gadā. Progress kopumā bijis ļoti iespaidīgs. Protams, var vēl uzlabot šo darba ritmu, bet eh, mēs no savas puses darīsim visu, kas mūsu spēkos, un sagaidām to pašu no jums. Ejot uz priekšu, ceru, ka mums vienosies, mums izdosies panākt vispārējo nostāju par eh, izšķiršanas mm, mehānismu un par pakotni um, mm, mazumtirzniecības investīciju produktiem. Mēs tiešām vēlamies vienoto. No strīdu izšķiršanas mehānismu līdz sasaukuma perioda beigām. Parlaments aicina mūs attiecīgi rīkoties, un mēs centīsimies to arī iz, īstenot. Uh, vēlamies panākt vieno, politisko vienošanos par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvu, bet ņemot vērā uh, to, ka parlaments uh, atsakās trialogā šīs lietas pārunāt rīt. Nezinu, vai mums būs um, labs progress. Tagad par vērtspapīriem. Te mums ir labs progress un mēs uh, turpināsim diskusijas ar parlamentu. Tad mēs turpinām darbu pie UCITS uh, regulējuma un uh, pie instrumenta, lai apkarotu naudas atmazgāšanu Eiropas Savienībā. Šie mērķi ir reāli sasniedzami. Mēs vēlamies turpināt šo labu sadarbību ar parlamentu un ceram uz labu kompromisu. Es domāju, ka progress padomē pie finanšu pakalpojumiem eh, nav bijis nepietiekams. Tas eh, gluži otrādi bija milzīgs. Un Eh, dokumenti, kas mums ir, ir ļoti precīzi un detalizēti. Mēs vēlamies ātrus rezultātus, bet eh, tāpat laikā kvalitatīvus rezultātus, un tas prasa laiku. Un šeit parlamentam jāspēlē sava loma. Es labprāt dzirdētu no jums, kā jūs varat mums palīdzēt nākamo mēnešu laikā. Grazie. Eh, la parola al Paldies. Tagad vārds komisāram Barņiekongam, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies Šaronai Balzai un Ekon komiteja par šo jautājumu. Es domāju, patiešām priekšstādātājs kundze. Trīs gadi pēc šīs likumdošanas posma sākuma un arī pēc finanšu krīzes sākuma, tā ir ļoti smaga krīze, kas no ASV. Uh, pārmetās uz uh, Eiropu un uh, tās uh, sekas vēl nu, nebūtu nav beigušās. Šogad, 2013. gadā, mums ir jāpārbauda, vai esam labi paveikuši to, par ko runājam, izvērtēt to, ko esam izdarījuši. Un, uh, virzoties uz priekšu, jāparaugās, uz kurieni vēršamies, kā ātrāk vērsties uz, un doties uz priekšu, ievērojot ekonomisko un sociālo situāciju un darīt to vislabākajā veidā. Liels paldies parlamentam par iespēju uzstāties un runāt par šo jautājumu. Es esmu iepriecināts, ka uh, īrijas uh, prezidentūras un Kreitāns kundze ir klāta un paldies no manis. Un, uh, arī uh, no visas manas komandas un arī Maiklam Munanam, ministram. Paldies, uh, viņš ir ļoti kompetents un ļoti aizrautīgi. Tagad strādāmies kopā, dāmas un kungi deputāti, pirms trim gadiem esam aizsākuši. Uh, darbu, sekojot darba kārtībai. Nu, Šarona Bals runāja par to, ka nu, tas burtiski ir tāds nu, tā kā, tā kā pārpludināt, mēs esam bijuši ar dažādiem jautājumiem, bet eh, šī darba kārtība ir tik ļoti eh, apjomīga, kāda līdz šim nekad nav bijusi. Es jums vienkārši tagad parādu jums šo um, dokumentu sarakstu un tie dokumenti, par kuriem jau ir balsots, eh, un par kuriem vēl tiks balsots, un šī darba kārtība tiešām ir mūsu acu priekšā. Kādēļ tā daram? Nu, tādēļ, ka šī finanšu krīze E, tai ir iemesli e, un, un, un e, arī ietekme. Un viens no iemesliem ir, ka nav uzraudzības, korekts uzraudzības. Banķieri, kuriem visu atļāva, viņiem arī likās, ka viņiem viss ir atļauts ar ārprātīgiem bonusiem, ar risku iedrošināšanu, un nodokļu maksītāji pēc tam maksā par riskiem. Uh, um, bankām nebija pietiekami daudz um, līdzekļu, un tas saskarās ar dažādiem citiem līdzekļiem. Un mēs uh, strādājam kā, kā 20. prasījumu, kā tas mums arī ir nepieciešams. Katrs no iesaistītajiem aktieriem uh, strādā ar katru no uh, sektoriem, no uh, instrumentiem. Un uh, neviens no šiem aktieriem nevar izvairīties no uh, publiskas, saprātīgas kontrolas. Dāmas un kunga deputāti, nu nav absolūti nekādas iespējas apstāties, pagaidīt. Šis atbilst arī Balas kundzes mutiskajam jautājumam. Mums jābūt vērīgiem, mērķorientētiem, pragmatiskiem. Uh, strādājot ar katru no mūsu uh, dokumentiem. Un uh, gribu parunāt nedaudz par prioritātēm, kādas mūs sagaida nākošajā <clears throat> mēnešu laikā. Banku savienība, arī uh, ministre Kreitona uh, par to runāja. Mēs uh, pēc iespējas ātri gribam virzīties, jau gads ir pagājuši kopš rezolūcijas pieņemšanas. Paldies Gunaram Hokmarkam un Ekonu komitejai par balsojumu pagājuši mēnesi. Mēs intensīvi strādājam, lai nākošajā Ekofin sēdē 21. jūnijā padome varētu šādu kopēju nostāju pieņemt. Un tad varētu sākt šo kopējo darbu ar parlamentu. Es gribu teikt arī, ka nu, pēdējie tādi tā kā atrisināmie jautājumi par rezolūciju tiek eh, izstrādāti un burtiski nākošo nedēļu un dienu laikā tiks um, piedāvāts uh, risinājuma mehānisms, tāds, kas ir uh, absolūti vienreizais Eiropā. Mēs uh, cieši sadarbosimies arī ar Lietuvas prezidentūru un ceram, ka tieši tikpat uh, intensīvi mēs varēsim turpināt strādāt. Nē, esmu vēl runājis ar Pēteru Simonu par nogultējumu garantiju sistēmu. Tā ir nepieciešama nu, tā ir labs pamats un bankām jābūt spējīgām noguldījumu garantiju īstenošanai. Un nākošais jautājums arī ļoti nozīmīgs jautājums ir, ka likumi bieži vien ir preventīvi vai arī labojoši un dažkārt arī represīvi. Uh, Un tad, kad tirgus uh, pārmērīgu brīvību atļaujas, ministra tikko runāja par dokumentu uh, par, uh, un tekstu, likuma tekstu, par kur es arī esmu. Uh, ar kur es esmu daudz strādājis, tas ir uh, naudas nelegālas iegūšanas, uh, legalizēšanas uh, aizlieguma dokuments. Un uh, tā tad no nu, telegrāfiskā stilā es vienkārši uh, pieminēšu vēl Markus Ferber darbu pie MIFID jautājumu, tāpat arī īrijas prezidentūras aktīvo darbu. Un šajā jomā mēs varēsim trilogu sākt Lietuvas prezidentūras laikā. Tad dirgs pārkāpina Anima Kārtnī. Mēs arī ceram sasniegt ātri vienošanos un paralēli MIFID dokumentam ar to strādāt. Uh, Tāpat arī par omnibus direktīvu runājot, pavisam drīz atsāksim sarunas par šo jautājumu, balstoties uz papildus bāzi, kur arī esmu ar jums runājis un arī ar Eiropas uh, um, banku un, uh, uzraud, un uh, apdrošināšanu uzraudzības institūciju. Trešais jautājums. Man liekas, ka tagad no šīs reaktīvās un uh, preventīvās regulācijas jāpievēršas tādam. Uh, tādai aktīvākai un dinamiskākai uh, regulēšanai, lai uh, izaugsme varētu uh, vienkāršāk uh, tikt veidota. Šādā izpratnē esmu vairākus risinājumus piedāvājis šajā darba kārtībā, piemēram, uh, Eiropas fonds uh, uh, riskkapitāliem, tāpat arī uh, tas augtais crowdfunding, jeb finansējums ar plašu iesaisti. Tāpat arī Klūtas kunga izstrādātais dokuments par caurskatāmību un banku mobilitāti. Un tāpat arī par caurskatāmību banku izmaksās, nodevās, kas tiek iekasētas. Tāpat arī zaļā grāmata par uh, finansējumu Dāmas un kungi, mūsu darba vērtē izskatot eh, mūsu darba metodas un eh, panākums, un šādā izpratnē mēs ne improvizējam, bet strādājam ātri, nopietni, lai eh, pēc iespējas labāk uh, regulētu situāciju, un par katru jautājumu ir plašas diskusijas. Jā, plaš, pr, pr, protams, Balskundze, laiks liek mums tādu globālāku analīzi veidot. Uh, un pirms um, teksti ir pieejami, nevaram to sākt. Dokumenti arī dažkārt ir ļoti um, dažādi. Likumdošanas procesu mēs esam, piemēram, arī uzlabojuši kopā ar jums un balstoties uz uh, tekstiem, kas uh, tagad uh, nu, plak, praktiski tiek pabeigti ir pienācis laiks, lai globāli izvērtētu ietekmi, un es meklēju labāko veidu, kā to vislabākajā un objektīvākajā veidā eh, veidot. Lai mēs redzētu arī, kāda ietekme ir uh, arī uz ekonomiku visiem eh, šiem uh, dokumentiem, ar mērķi uzlabot uh, likumtekstus, konsolidēt tos. Uh, Noslēgumā gribu pavisam ātri e, vēl pieminēt divus punktus, par kuriem e, jūs e, runājāt. Tas, tā ir likumdošana, tās kā ar nacionālo likumdošanu un arī 27, 28 ES dalību valstis, izskatot visas um, vērtspapīru uh, dokumentu regulācijas, kādas ir dažādajās uh, ES dalību valstīs. Mēs runājam par juridiskiem uh, aspektiem. Um, pēdējā likumdošana ir pieņemta 2011. gadā, un mēs esam sākuši arī tādu starptautisku saskaņošanu esam tagad būtiski saskaņojuši mūsu pozīcijas, turpināsim uh, strādāt, lai mēs varētu iesniegt likumdošanas priekšlikumu, un es ceru, ka varēsim to uh, drīzumā, uh, respektīvi uh, nākošu rudenu izdarīt. Nākošais ir uh, maksājumu. Uh, maksoju, maksājumu pakalpojumu direktīvas pārskatīšana. Uh, un arī, piemēram, maksājumu, mobilie maksājumi, maksājumi ar kredītkarti un internetā. Direktīva, par kuru mēs runājam, ir pieņemta 2007. gadā, un tā vairs neatbilst mūsdienu prasībām. 2012. gadā mēs sākām strādāt ar šo jautājumu par maksājumiem ar kredītkarti um, tiešsaistē un arī caur izmantojot mobilo telefonu. Ekon komiteja un Sergio Koferati IMKO komitejā arī pie tā ir strādājuši, mēs to zinām, un ļoti intensīvi strādājam pie maksājumu pakalpojumu direktīvas pārskatīšanas, jo tā ir viena no vienotā tirkus pamatiem, un mēs esam tagad aizsākuši um, pētījumu, kas vēl nav pabeigts, un mēs gribam tādu maksājumu pakotni eh, pieņemt eh, jūlija eh, vidu, jeb šo tekstu iesniegt jūlija vidu lai atbilstu direktīvā noteiktajiem mērķiem. Ar šiem konkrētiem jautājumiem turpināsim strādāt mm, arī ļoti izšķirīgi un atbildīgi. Un paldies, vēlreiz paldies par iespēju uzstāties šeit šorīt. Grazie, komisāri, ora la parola agli... Paldies, komisārkungs. Tagad uzstāsies runātāji politisko grupu vārdā. Es gribu vēlreiz atgādināt, ka ne zilās kartas, ne brīvā mikrofona procedūra paredzēta, neparedzēta. Gozes kungs, divas minūtes. Priekšsētais kundze, komisāra kungs, prezidentūras pārstāvji. Parlaments nav padoms pretinieks un arī nav konkurents. Parlaments ir kopā ar padomu līdz likumdevējs un uh, pilnīgi vienlīdzīgā situācijā. Un tieši šādā uh, izpratnē un uh, ar tādu nostāju uh, parlaments šodien konstatē, ka ļoti nozīmīgi tekstu un to pieņemšanu kavējas. Komisija cenšas ātri piedāvāt risinājums sarežģītai situācijai, kurā ir ES. Es domāju, ka komisija un uh, komisārs Barņē ir paveicis visu to darbu, kas ir bijis nepieciešams, izmantojot tos līdzekļus, kāda ir viņa uh, rīcībā, un par to viņam jāsaka paldies. Protams, vēlēšana kalendārs un komisijas atjaunotne padara sarežģītu lēmumu pieņemšanu vēl pirms mandāta beigām, bet tos lēmumus ir ļoti nepieciešams pieņemt. Bet teksti, par kuriem jau ir sasniegta vienošanās parlamentā, un tie tagad ir uh, bloķēti uh, padomē, uh, par tiem jārunā, padomu strādā daudz. Uh, Un jūs jautājat, vai komne, pat, parlaments to var darīt? Es domāju, ka esam to pierādījuši, bet nu ir vesels saraksts, kas tagad dokumenti, kas nav pieņemts. Es ceru, ka jūs darbiniekiem būs laiks, lai iepazītos ar to rezolūciju, par kuru balsos ceturtdien. Un īpaši vēlos uzsvērt, ka. Na, aktuālajai situācijai ir katastrofāls sekas, it īpaši sadarbībā starp mūsu institūcijai. Es tiešām tikko teicu, ka parlaments un padome ir vienlīdzīgi. Un tas, eh, kas tagad notiek, ir eh, sadarbības eh, pasliktināšanās starp abām likumdiešanas iestādēm. Kādēļ padomi nevar vienoties? Ja parlaments tik ļoti dažādi, dažādas politiski un arī nacionālās intereses apvienojot, mēs varam rast ko vienot risinājumu. Tas ir jautājums, ko gribu uzdot jāatrisina krīze, ar kuru saskaramies un kas aizvien vēl ir smaga. Par to runā katru dienu valstu un uh, valdību vadītāji, kad tieks, bet uh, padomu bloķē jautājumu uh, atrisināšanu. Un tad saskaramies ar. Uh, pārmetumiem, ka Eiropa nav aktīva. Um, ASV ir pārvarējusi krīzi, un mēs saņemam uh, pārmetumus, ka mūsu modelis nestrādā uh, labi, bet mēs esam uh, šī kopienas modeļa atbalstītāji. Katram jāstrādā atbildīgi, lai es varētu reaģēt ātri. Un šī politiskā bloķē, blokāde rada juridisko nedrošību, bloķē investīcijas un rūpniecību. Uh, nevar uh, gaidīt uh, visu laiku, kamēr uh, jautājumi tiks pieņemti un uh, dažkārt lobby pārstāvi pat saņem ātrāk, uh, ja saņem vispār dokumentus, kurus mēs nesaņemam, tā tas nedrīkst būt. Mēs gribam zināt, kāda ir situācija un šī blokāda arī uh, ir. Uh, Nu, tā kā barotne visiem eiro skeptiķiem kritizēt ES Tas bieži notiek arī šeit parlamentā. Un šī blokāde uh, rada tādu ļoti mm, lielu neskaidrību par uh, mūsu orientāciju, mūsu, mūsu mērķiem un uh, neļauj attīstīties uh, reālai ekonomikai. Padomei ir jāsaņems. Un es negribētu. Uh, vienkārši tikai par dažām bažām runāt, kuras nebūšu labi sapratis. Ir laiks dot Eiropai pilnīgu citu tēlu dot nekā to, ka vakarā tieks valstu valdību vadītāji un nerod nekādu risinājumu. To mēs uh, redzējām pavisam nesen uh, uh, samitā, uh, kas bija veltīts uh, nodokļu uh, nemaksāšanas novēršanai un krāpšanās novēršanai. Uh, Pilsoņi vairs netic tādām sēdēm, un arī mēs ne. Lēmumi netiek uh, pieņemti, lēmumi par krīzes uh, Kipru netika uh, pareizi izziņoti, tā bija mērīga katastrofa, ir visu laiku galotni tikšanās, sarunas nav efektīvas, un priekšsētais kundze mums paliek tikai pāris. Uh, um, mēnešu, lai e, Eiropas e, tēlu glābtu. Un mēs reiķinamies, ka padome e, darīs visu, kas ir nepieciešams. Mēs, mēs tam esam gatavi un esam to pierādījuši. Grazie per il gruppo SD, l'onorevole Ferrara. Paldies. Sociāldemokrāta vārdā Ferēra kundzei divas minūtes. Komisāra kungs, izteikšos angliski, lai viss noritētu ātrāk. Banku un finanšu nozare bija krīzes epicentrā. Un pašreiz veikto reformu īstenošana ir priekšnosacījums, lai izkļūtu no krīzes un nodrošinātu ilgspējīgu eh, reāls ekonomikas finansējumu, lai panāktu patiesu izaugsmi. Mums ir jānodrošina konkrēti rezultāti mūsu pilsoņiem. Mēs esam iesākuši ļoti daudzus darbus, un mums tie arī ir jāpabeidz, mums ir jānodrošina rezultāti. Mēs aicinām padomu, mēs aicinām komisiju, mēs priecājamies par to, ko uh, komisārs Barņē mums nu pat pavēstīja par to, ka ir iesniegti pēc iespējas ātrāk tiks iesniegt priekšlikumu par banku finanšu pakalpojumiem, vienot ar noregulēju mehānismu banku struktūru, uh, par eh, ēnu bankām, par eh, vērtspapīru likumu direktīvu, bet mēs vēlamies izdarīt spiedienu uz padomi, lai tā rīkoties ātri par galvenajiem dosē, par kuriem Eiropas parlaments jau ir paudis savu nostāju un tagad gaida, kad sāksies eh, pārunas ar padomi. Mēs runājam par noguldījumu garantiju sistēmu. Es saprotu, ko jūs teicāt, ministrs Kunze, bet uh, Jau kopš februāra, pagājušā gada februāra šis dokuments nav izkustējis no vietas. Noregulējumi ietvars arī šeit mēs gaidām uz padomu, lai gan Eiropa padoma jau ir paziņojusi, ka šis dosie ir viena no galvenajām prioritātēm. Finanšu instrumentu tirgus direktīvu mēs saprotam, ka ir jāpātrina progress ar tajos dosie, kas ir, dosie, kas ir, lai panāktu banku savienību, kas ir galvenais mērķis mūsu nākotnē. Un priekšlikumu par vienoto uzraudzības mehānismu par vienotiem nosacījumiem, lai bankas pastiprinātu savas prasības. Tie būtiski soļi virzībā uz banku savienību, bet lai nodrošinātu stabilitāti un aizsargātu nodokļu maksātājus un noguldītājus, tas ir jāpapildina ar labi finansētu vienoto Eiropas noguldījumu garantiju sistēmu un noregulējumu ietvaru ar vienotu noregulējumu fondu bankām ļoti skaidriem nosacījumiem par banku glābšanu, tad, ja ir kādas problēmas ar bankām, tie ir skaidri jādefinē, lai aizsargātu noguldītājus visās dalībvalstīs. Un noslēgumā Eiropas parlaments vienmēr ir uzņēmies atbildību nodrošināt rezultātus apsolītajā termiņā. Par vienotās uzraudzības mehānismu Eiropas parlaments rīkojās ar ļoti nelielu kavēšanos, bet joprojām mums ir jāgaida uz padomi par noregulējumu MIFID, mēs joprojām gaidām, kad padomu sāks uh, sarunas, lai pabeigtu šo darbu. Tādēļ es vēlos teikt padomēji, jābeidz izteikt solījumi, ir jāsāk rīkoties. Un priek, ministrs kundze, tas ir jūsu rokās pātrināt šo procedūru un pabeigt šo dosē. Paldies! Paldies! Zaļo grupas vārdā Gigolda kungam divas minūtes. Kolīgs, uh, um, Mr. Commissioner, President. Uh, Komisāra kungs, priekšētāji, vēlos izteikties pilnīgi skaidri. Mēs varam uzskaitīt visus šos dokumentus, kas vēl nav padomē izskatīti. Un es ļoti augstu novērtētu, ja mums būtu tieši saziņa ar uh, padomu šajā ziņā. Nu, šis saraksts ir pilnīgi skaidrs un neviens nevar noliekt, ka ir Komisija sagatavojas steidzīgi ļoti garu priekšlikumu sarakstu, kas ir nepieciešami, bet daudz no tiem nav skatīti padomē. Un patiesībā es nedomāju, ka tā ir īrijas prezidentūras uh, atbildība. Īrijas prezidentūra dara visu, ko tā var. Un tādēļ lūdzu nu, nepārprotiet mūsu kritiku. Jūs darat ļoti labu darbu, bet patiesība ir tāda, jūs neizdodas atrast vienotu nostāju lielākajā daļā dokumentu. Un kas jums būtu jādara? Lai nekaitātu Eiropas tēlam, jums jāmaina savu darba metodika. Beidziet klausīties industrijā atsevišķās valstīs un meklējiet risinājumu starpvaldību metodikā. Sāciet balsot, nevis balsot ēnās, līdz tiek panākts zināms līdzsvars pārējiet pie patiesiem balsojumiem, ja nespējat ātri rīkoties citādāk. Izmantojiet patiesi eiropeisku pieeju, un tieši to gaida arī mūsu pilsoņi. Nav pieņemama, ka Lietuvas prezidentūra, kur drīz sāks darbu, pieprasa, lai parlaments eh, izvirza prioritātes. Tas nozīmē, ka tādi būtiski jautājumi kā patērētāju tiesība aizsardzība, nu, tie tiks vienkārši izmest no darba kārtības. Tādēļ patiesais jautājums ir šāds, kā padomu mainīja savu darbu metodiku, lai jūs spētu panākt vienprātību vai vismaz nostāju par dažādiem jautājumiem, kas šobrīd ir likti galdā un kas pilsoņiem ļoti svarīgi. Lūk, jautājums, uz ko jums jārod atbildē. Šeit rezolūcijā jūs varat redzēt šo dokumentu sarakstu. E, Nevajag ieņemt tādu noliegumu nostāju. Ir jāatzīst, ka ir problēma un uh, jums ar savu prezidentūras pieredzi un ņemot vērā labo darba uh, veikumu, balsoties uz šo pieredzi, jums jārod risinājums visām šīm problēmām. Mēs nevaram pieņemt, ka finanšu pakalpojumu uh, dokumenti netiek pabeigti šī uh, parlamenta pilnvaru termiņa laikā. Paldies! Paldies! ECR grupas vārdā Svinburns kundzei pusotra minūte. Paldies, finanšu krīze nozīmē, ka ir jāpieņem tiesība akti, kas bija nepieciešama atjaunot uzticību, kapitāla plūsmu Eiropas Savienībā un uz to, kas ir nepieciešama izaugsmai un tad ir nepieciešama mūsu uzņēmiem un tiešiem ārvalstu ieguldījumiem, kuriem ir jāuzticās mūsu sistēmai, bet nepabeigti tiesību akti nerada uzticību, tas rada nenoteiktību un atbaida uzņēmumus, individus un lielos uzņēmumus no mūsu tirgus. Mēs cenšamies strādāt ar atvasinājumiem jau ilgu laiku kopš Pitsburgas konferences, lai arī mēs esam pabeiguši līmeni pirmajā līmenī. Mēs vēl esam ļoti tālu, lai globālā kontekstā darbotos otrais līmenis un vēl tālāk, lai izpildītu tirzniecības prasības, kas ir caur MIFID dosē ļoti politiskā līmenī padomē skatīts, lai šī tiesību aktu daļas darboties, tā ir jāpabeidz laicīgi. Piemēram, eiro fails būtu kā pozitīvs vēstījums tas uzlabot mūsu infrastruktūru, veicināt tirzniecību un mums ļautu uzsākt nozīmīgus projektus 15. gadā. Atbalsts uzņēmumiem un ieguldītājiem Eiropas Savienībā ir nozīmīgs, bet šķiet, ka šis jautājums ir iesprūdis šobrīd padomē. Mums ir jāpārliecinās, ka ir nepieciešamās procedūras sanāciena noregulējuma ne tikai bankām, bet visai būtiskajai tirgus infrastruktūrai, tostarp starp arī CCP un CS. Tā kā ir redzams, ka trūkst progress pie galvenajiem jautājumiem, trūkst arī uzticība un trūkst uzņēmumu pārliecības. Un līdz ar to arī mūsu pilsoņi zaudē uzticību tam, ka mēs spējam nodrošināt labāku, drošāku finanšu sistēmu. Varbūt darīsim mazāk, bet darīsim labāk. Paldies! Paldies! Plūma kungs FF, EFD grupas vārdā uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Komisāra kungs, es varu pat just līdzi padomē šī lietā, jo jūs paši cenšaties izdarīt neiespējamo un parlaments liek jums tā rīkoties. Kā jau labi zinām, no Austrijas, lai regulētu finanšu pakalpojums, ir jāzina pilnīgi viss par tirgu, un tas nav vienkārši iespējams. Un tas ir zināms kā fatālā viltība. Ir jāatgriežas pie brīvības, pie tā, ka ieguldītājs var saskaņā ar tiesību aktiem vienoties ar kuru banķieru, ar kuru ieguldījumu pārvaldītāju viņš vēlās, bez jebkādas valsts iesaists un jebkādām garantijām. Banķieri slēpjās ar šādiem re regulējumiem. Tas ļauj viņiem izvairīties no cietumsoda, tad, kad viņi veic krāpnieciskas darbības, un jūs esat daļa no šīs sazvērstības. Atkāpieties no šādiem tiesību aktiem un ļaujiet dabīgiem, dabīgi veidotiem tiesību aktiem rīkoties. Paldies! Paldies! Goe NGL vārdā Klūte kungs. Jā, paldies, kolēģi, kolēģis. Ja mēs uh, runājam ar mūsu vēlētājiem, tad viņi mums jautā, ko jūs esat izdarījuši piecu gadu laikā šīs krīzes apstākļos, lai beidzot izkļūtu no šīs krīzes. Un tad var norādīt, ka parlamentā mums ir ap 12 dosie, kas uh, tiekuši apstrādāti, bet, un ja Pat jau parlamentē daudz domstarpību, iekšējo domstarpību. Tomēr var teikt, ka mums ir izdevies uh, izkristalizēt uh, labus risinājumus, kas kalpo pilsoņiem. Līdz ar to pilsoņi nesaprot, kāpēc šie risinājumi līdz viņiem vēl nav nonākuši. Un tad man jāsaka, nu jā, tas, kas ir pieņemts uh, parlamentā, tas tiek nodots tālāk padomē, un tā, tas tur arī paliek. Un to viņi nesaprot. Un tas mums steidzami jāatrisina šī aizkavēšanās, par kuru runājam šodien no rīta, varbūt ir, tā ir saistīta ar padomas darba necaurskatāmību. Ja darbs būtu caurskatāmāks, tad varbūt arī labāk varētu izprast uh, šīs aizkavēšanās iemeslus un um, būtu vieglāk izskaidrot pilsoņiem, kur ir problēmas, saknes un uh, šīs problēmas apkarot. Ceru, ka mums izdosies panākt labu un ātru risinājumu. Mēs uzskatām, ka līdz sasaukuma perioda beigām būtu ļoti labi noslēgt tos uh, dosie, kas mums vēl uz galda. Paldies, un tagad Barņē kungs. Priekšsēdājs kundze, dāmas un kungi deputāti. Jā, protams, neatgriezīšos vēlreiz pie visiem diskusiju jautājumiem. Vienkārši jautājums par to, kur mēs esam. Es gribu apstiprināt divas lietas. Pirmkārt, pieejamība manis paša, mana kabineta un ģenerāla direkcijas. Viņi strādā ļoti, ļoti labi un izcili. Darbinieku nav daudz, bet viņi ļoti intensīvi strādā. Un tad arī vēl um, komisija izstrādā šo stratēģiju, stratēģiju uh, mūsu starpībai. Lai vienkāršotu ministru padomas darbu, es regulāri piedalos uh, ministru padomas darbos un arī, lai uh, respektētu parlamentu autonomiju un suverenitāti un atvieglot arī jums darbu. Un piedalīmies arī trilogos. Trilogi ir tik ļoti nozīmīgi. Es apstiprinu vēlreiz šo gatavību um, darbībai, pieejamību un ka mēs pabeigsim to, ko esam piedāvājuši un teikuši, ka to pabeigsim. Tas ir saistīts ar finanšu stabilitāti, ar caurskatāmību un arī, lai papildus šais caurskatāmībai, mēs arī vēl gan atbildīgi, gan arī ētiski strādāt, ētiski tajās jomās, kur tie ir, kur šis jautājums ir gluži tā kā pazudis, lai tas nu nāktu par labu reālai ekonomikai, nevis strādātu tikai šī sektora labā. Un bez tam ir jautājums arī par ticamību, par G20, e, a, Eiropas a, Savienības padomu un mūsu tic, darba ticamību. Tas ir absolūti nepieciešams, lai veidotu um, stabilāku, veselīgāku bāzi ekonomikas un finanšu attīstībai. Un Svinburns uh, kundze, uh, jūs runājām par uh, runājāt par dažādiem jautājumiem un atbildēšu uz to mm, sekojoši eh, finanšu krīze un eh, valsts parādu krīze eh, skārēja Eiropu. Tā pārmetās no ASV un parāda to, ka ir nepieciešama globāla kontrola visā pasaulē. Un G20 nosprauda šo darba kārtību, kurai, kur tagad pildam. Un lielie partneri G20 un viens eh, no lielākajiem partneriem ir eh, ASV. 80% no transakciju ir pār Atlantijas un ir dažādi likumi pieņemti, bet nu, darba kārtība un virziens ir eh, viens un tas pats. Dāmas un kunga deputāti, mēs daudz diskutējam. Uh, ar mūsu partneriem pēc pāris dienām atkal došos uz ASV. Trīs gadu laikā tā ir astotā reize. Mēs intensīvi diskutējam un tāpat arī konsultējamies un strādājam ar mūsu Āzijas partneriem. Paldies jums par uzklausīšanu šodien un var tikai teikt, ka, ka Eiropas komisija ļoti aktīvi strādā. Paldies! Paldies, nākošais runātāja Kreitans kundze. Paldies. Nu, priekšsādātājs kundze. Eiropas Savienības pamata prioritāte ir ātrāk, ilgtspējīgāka, darba vietām bagātāka ekonomikas izaugsme. Tas ir mūsu pamatmērķis, lai panāktu, lai sasniegtu šo mērķi. Mums nepieciešams aktīvi iesaistīties un sadarboties ar visām iestādēm galvenokārt nepieciešama sadarbība starp padomu parlamentu un komisiju, un, protams, ar dalību valstīm. Laba likumdošana jāpanāk kopīgiem spēkiem, visām trim iestādēm, un te runa tiešām ir par jutīgiem kompromisiem, kas varbūt liels izaicinājums katram partnerim atsevišķi. Ticiet man, piec ar pus mēnešus esmu pavadījusi prezentūras Um, ādā, un um, mm, jāsaka, ka ir ļoti sarežģīti šādi tād, panākt kompromisus gan vienas iestādes ietvaros, gan starp iestādēm. Bet glūda sadarbība ir uh, panākuma atslēga labiem rezultātiem, un tas ir mūsu pamatizaicinājums. Nosakot prioritātes, mums jālīdzsvaro nepieciešamība rēģēt uz uh, šī brīža vajadzībām un uh, nepieciešamība uh, veidot stratēģiju nākotnē, kas uh, ļauks ilgspējīgā veidā nonākt pie vairāk darba vietu un ekonomikas izaugsmes. Mums ir ļoti labi rezultāti strādājot ar parlamentu un komisiju. Mēs pie finanšu pakalpojumiem daudz ko esam sasnieguši un mēs turpināsim strādāt pie šī dosiem. Mēs jau sadarbojamies ar nākamo Lietuvas prezidentūru, zinu, arī jūs to darāt. Šādi mēs noteiksim padoms pieejas konsekvenci, pieeja pie atsevišķiem tiesību aktiem. Es zinu, ka mans kolēģis uh, Maikls Nunans uh, apmeklēs arī uh, Eh, ekonkomitejas sanāksmi 28. jūnijā un eh, pastāstīs par mūsu uzskatiem. Tas būs tāds labs noslēgums eh, mūsu darbam mm, pie šī dosie progresam, kas ir panākts. Es apliecinu jums visiem, ka mēs darīsim visu, lai arī 2013. gada otrajā pusgadā uh, virzīties uz priekšu ar finanšu pakalpojumu tiesību aktiem un saglabāt šo impulsu, kas ir um, uzņemts pēdējo mēnešu laikā. Noslēgumā paldies Šārunai Bolei un um, ekonkomitejai par labu sadarbību. Daudz kas ir panākts. Paldies arī komisāram Barņē un viņa komandai komisijā par lielisku sadarbību. Nevienmēr tas ir vienkārši, mums bieži ir izaicinājumi, mm, kas eh, jāpārvar, bet eh, pēc būtības ļoti liels darbs ir paveikts. Tas skar mūs visus. Tagad mums jādubulto centieni, jāiet uz priekšu ātrāk, konstruktīvāk, lai sasniegtu mūsu kopīgos mērķus, ņemot vērā Eiropas parlamenta uh, Vēlēšanas jānotiek nākamgad. Paldies! Nu, tagad mums, uh, mēs esam saņēmuši rezolūcijas priekšlikumu, un uh, tagad mēs varam pabeigt šo diskusiju. Balsošana notiek rīta pulksten 12. Tagad um, mēs pārtrauksim sanāksmi uz pāris minūtēm un pēc tam nu, turpināsim ar prioritārajām debatēm eh, sakrā ar Eiropa padomas sanāksmi.